Godātie kolēģi, jau pulkstens ir pus 11. Atsāksim lūdzu darbu. priekšsādātājas paziņojumi, koordinatoru pieņemtie lēmumi. Lūdzu, sāksim, sāksim. Viktor. Ā, nē, nē, ne Viktors. Viktor, piedod, es tevi tā nokaunināju, bet es to tā nebiju domājusi. Tātad 29. Um, novembra koordinātori pieņemtie lēmumi. Dokuments ir izplatīts ja, līdz pulksten 11.00. Um, 12.30 nebūs iebildumu, tad lēmumi tiks uzskatīti par pieņemtiem. Vēršu jūsu uzmanību uz mūsu komitejas kopīgo semināru ar mūsu kolēģiem no reģionu komitejas un um, semināru nosaukums tīru un ilgspējīgu transportu finansējums pilsētu un reģionu loma. 4. decembrī šis seminārs būs diskusijas par infrastruktūrām un tīro un automatizēto transportu. Mm, tur mūsu referents ir Vims Vande Kamps. Nu, lūk. Esat saņēmuši arī e-pastu ar uzaicinājumu un provizorisko programmu. Aicinu piedalīties šajā pasākumā. Tagad ķeramies klāt balsojumam. Pārbaudīsim, vai kvorums ir sasniegts.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 Es gribēju oficiāli sūdzēties, ka šķieta deputātu intereses nebūtu nav tik svarīgas. Es biju patiešām um, saērcināta. Mēs līdz 10.30 gaidījām, nu, uh, un tehnika ir te uh, jāpielāgo un visiem jādodas prom un jāskrien uz birojiem. Uh, tas patiešām nav pieņemami. Un mēs nevaram laiku tā šķērdēt. Es esmu ēnu referente. Es patiešām ierados uz sēdi savlaicīgi. Un, jā, nu, izskatās, ka komisijas pārstāvu klātbūtne šeit ir svarīgāk nekā mūsu deputātu klātbūtne. Tas galīgi neiet krastā. Kolēģi, es eh, saprotu jūsu komentārus, es tos uzklausu, uzklausu jūs, Maisners kundze, bet ja mēs sākam 10.30, tas nav, lai eh, man par to būtu prieks, bet tas ir tāpēc, ka darba kārtībā ir rakstīts 10.30 un cilvēki nebija ieradušies. Un, mm, Pēc tam, kad noslēdzām CEF balsojumu, daudz uh, deputāti devās projām. Ja nav kvoruma, es nevaru sākt balsojumu. Jūs nevarat man pārmest to, ka uh, sākam balsojumu 10.30, ja ir rakstīts 10.30, tāpēc laiku vairs nezaudēsim, sāksim balsošanu. Viss kārtībā. Pietiekami liels deputātu skaits zālē. Sākam balsojumu balsojums par regulas priekšlikumu par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas kop, sniegšanai kopienam. Klaudijas Tapardēlas ziņojums sākam balsot. Avec un roll vote. Viens balsojums, viens vienīgs balsojums par to. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Tātad Apstiprināts. Apsveicam Tapardēls kundzi. Turpinam ar Vīma Vanda Kampa kunga ziņojumu par autonomiem transporta līdzekļu vadīšanu Eiropas transportā. Pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturs, noraidīts.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 Labi, balsojam, pārbaudam, sākam balsot par ceturto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurī 11 par. Pret. Atturs pieņemts. Tagad piektais kompromiss par. Pret. Atturs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 Juri 2 par pret atturs pieņemts. 8. grozījums par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, 8. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Taisnība pieņemts ar viens balss pārsvaru. Atsāksim vēlreiz. Tātad vēlreiz. Mirklīti, mirklīti. Nu, ja nedarbojas, tad neko darīt. 80. grozījums ir pieņemts, vēlreiz nebalsosim. Desmitais kompromiss par pret atturs pieņemts. Tagad 87. grozījums par pret atturs pieņemts. 11. kompromiss par pret atturs pieņemts. Itra 7 par pret atturs pieņemts. 12. kompromiss par pret atturs pieņemts. 13. kompromiss par pret atturs pieņemts. 105. grozījums par pret atturs pieņemts. 106. grozījums par pret atturs pieņemts. 107. grozījums par pret atturs pieņemts. 108. grozījums par pret atturs pieņemts. Imko 4 par pret atturs pieņemts. Itra 15 par pret. Atturs nav skaidrs. Balsosim par itra 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 114 grozījums par. Pret. Atturs nav skaidrs. Šķiet, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. 114 grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Kāds ir rezultāts? Noraidīts. 14. kompromiss par pret. Atturas pieņemts. Tagad jūrī 3 par pret. Atturas pieņemts. Jūrī, nē, itre 9 par pret. Atturas pieņemts Šit, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Itra 9. Beidzam balsot. Nu, re, tā jau man likās noraidīts. 122. grozījums par. 122. Nu, kāpēc tāds ļaunums Vīm van de Kamp tik negatīvs par pret atturs? Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim. Nu, jā, es pārbaudu. Nav nekādu interešu konfliktu šeit. Beidzam balsot. Ak, noraidīts. Žēl. 15. kompromiss par. Pret. Atturs Pieņemts 125. grozījums par pret atturs. Pieņemts 126. grozījums par pret atturs. Pieņemts 183. grozījums par pret atturs. Pieņemts 127. grozījums par pret atturs. Pieņemts 128. grozījums par pret atturs atturs pieņemts 129. par pret atturs. Nav skaidrs, pārbaudīsim 129. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 131. grozījums par pret atturs pieņemts, 132. par pret atturs pieņemts,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 atturs noraidīts. 149. par pret atturs nav skaidrs. Pārbaudīsim 149. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu redz, pieņemts ar viens balss pārsvaru. Tagad 18. kompromiss par pret atturs pieņemts.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 Noraidīts. 164. grozījums par. Par, pret, atturs pieņemts. Itra 5 par, pret, atturs pieņemts. Itra 16 par, pret, atturs noraidīts. 19. kompromiss par, pret, atturs pieņemts.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 Imko 9 par pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. 23. kompromiss par pret atturs pieņemts. Jūrī A apsvērums par pret atturs pieņemts. Ītre A apsvērums par pret atturs pieņemts. Ītra apsvērums B par pret atturs pieņemts. 24. kompromiss par pret atturs pieņemts. Tagad 9. grozījums par pret atturs pieņemts. 10. par pret atturs pieņemts. 11. par pret atturs pieņemts pieņemts. 12. par pret atturs pieņemts. 13. par. Vēlaties pārbaudīt 12. grozījumu. Labi, pārbaudam 12. Beidzam balsot. Nu, redz, jums taisnība noraidīts. 13. grozījums. Par. 13. par pret atturs pieņemts. 14. par Vēlties pārbaudīt 13. grozījumu. Labi, sākam balsot par 13. grozījumu. Man šķiet, ka pieņemts. Beidzam balsot. Nu, redz, pieņemts. 14. grozījums pār, pret, atturs, pieņemts. 15. par pret atturs pieņemts. 16. grozījums par pret atturs pieņemts. 17. par pret atturs noraidīts. 25. kompromiss. Vēlties pārbaudīt 17. grozījumu? Nē. Jā? Nu labi, 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Tagad apsvērums F. Par, pret, atturs, pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 22. par, pret, atturs atturs pieņemts. 23. pār pret atturs noraidīts. 26. kompromiss par pret atturs pieņemts. Jurī B apsvērums par pret atturs pieņemts. IT apsvērums D par pret atturs noraidīts. ITRE E apsvērums par pret pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par visu ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Par 33, 3 pret, neviens neaturas. Apsveicam Vīmu Vande Kampo, jūsu ziņojums ir pieņemts. Un tagad ķeramies pie Meijera kunga ziņojuma par direktīvu par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai, ar kuru 2009-22 direktīva tiek atcelta. Gatavi, ejam. 31. grozījums par. Pret. Atturs noraidīts. 32. grozījums par. Pret Atturs. Pieņemts šeit. Pieņemts. Ruvā Lonas kundze, jūs esat apjukusi, nevis kārtībā. 33. grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. 34. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Balsojam blokā A bloks par pret atturs. Salīkungs, ko jūs tur darat? Viss kārtībā. Labi. Pieņemts. 35. grozījums par. Pret. Atturs noraidīts. 9. par. Pret atturs noraidīts 307. par, pret atturs pieņemts 38. par, pret atturs noraidīts B bloks par, pret atturs pieņemts 40. grozījums par, pret atturs noraidīts 41. par, pret atturs noraidīts 45. par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 Pārbaudīsim 48. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Vienpadsmitais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Divpadsmitais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 49. par pret, atturs pieņemts. 50. par, pret, atturs noraidīts. Divi identiski grozījumi par, pret, atturs noraidīts. Bloks C par. C. Pret. Atturs noraidīts D bloks par. Pret. Atturs pieņemts. E bloks par, pret, atturs pieņemts. F bloks par, pret, atturs noraidīts. G, G bloks par, pret, atturs pieņemts. Tas tad nē. Tad ķeramies 56. grozījums par pret, atturs pieņemts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 Kramer kungs, es vēl neteicu, vai pieņemts vai noraidīts. Es vēl neko neesmu teikusi. Vēlreiz, vai arī i elektroniski. Labi, jā, tad vēl pat pirms roku celšanas sākam balsot elektroniski. I bloks. Ai. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, Fosters kundze, kādi panākumi? 65. par. Pret. Atturs pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 68. par. Pret atturs noraidīts 17. par, pret atturs pieņemts 18. par, pret atturs pieņemts 19. par, pret atturs pieņemts 69. 68. par, pret atturs noraidīts 68. noraidīts Gīlēra kungs.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 pret, atturs, pieņemts. J bloks par, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudīsim, labi, sākam balsot par J. J'ouvre le vote. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pār 21. Kā bloks. Par. Anē mirklīti. Jā, kā bloks atkrīt, atvainojiet, jo par jē mēs nobalsojām divi identiski grozījumi par. Pret. Atturs pieņemts. Pārbaudīsim. Uh, Andersons kundze par 77. un 78. sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, pat ja deputāti nē, balso, viņiem ir tiesības prasīt pārbaudi. Tā tas ir noteikts statūtos. Pieņemts. Aiziet uz priekšu. Divi pārējie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 21 pār, 14 pret, 1 atturas. Ziņojums pieņemts. Un tagad pēdējais balsojums. Et nous allons voter. Tagad balsosim par. De Madame Tapardel. Tapardel kundzes ziņojumu caurskatāmība um, uzņēmumiem, kas izmanto tiešais pakalpojums. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 97. grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par vēlties pārbaudīt. Labi, sākam balsot elektroniski par 97. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 101. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 102. par, pret, atturas, pieņemts Nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 102. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 103. par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas noraidīts. 105. par pret atturas noraidīts. 106. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 105. Beidzam balsot. 105. noraidīts. Jā, nebija īsti skaidrs. 106. par, pret, atturas, pieņemts. 107. par, pret, atturas, pieņemts.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 Tomēr eh, nezaudēsim vērību. 113. par pret noraidīts. 114. par Bet ir jābalso arī par 116, jo 113 bija noraidīts. 116 par pret atturas noraidīts. 114 par pret atturas noraidīts. 115. par pret atturas pieņemts, 117. par vēlties pārbaudīt, 115. sākam balsot elektroniski. Elektroniski. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam. Grozījums pieņemts. 117. par pret atturas noraidīts, 118. par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Sākam balsot elektroniski par desmito pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. par pret atturas. Īsti nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Tagad gan viss ir skaidrs. Pieņemts. Beidzam balsot. Nav nekādu pilnīgu šaubu. Pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. 125. par, pret pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 145. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 157. grozījums par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 163. grozījums par pret atturas noraidīts. 165. par pret pret atturas pieņemts. 166. par pret atturas pieņemts. 167. par pret atturas pieņemts. 160. Sākam balsot elektroniski par 167. Beidzam balsot. Pavei. Vamde Kampa kungs. Noraidīts. Bet, eh, nu, bija ļoti eh, līdzvērtīgi. 168 par pret. Atturas pieņemts. 169 par pret. Atturas pieņemts. 170 par pret. Atturas pieņemts pieņemts. 171. par, pret, atturas, pieņemts. 172. par, pret, atturas, noraidīts. 173. par, pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. 174. par, pret, atturas, pieņemti. 175. par, pret, atturas, pieņemti pret atturas noraidīts 24. par pret atturas pieņemts 176. par pret atturas pieņemts 25. par pret atturas pieņemts 177. atkrīt. Divdesmit sestais, kas par pret atturas pieņemts 27. par pret atturas pieņemts 15. kompromiss par pret atturas pieņemts 30. grozījums par pret atturas pieņemts 31. par pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit pirmais par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. par pret atturas. Nezinu, kāds ir iznākums. Marinesku kungs 32. 3, 2. Nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 32. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 33. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešpadsmitais kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 191. par, pret, atturas, pieņemts. 192. par, pret, atturas, noraidīts. 193. par, pret, atturas. Nezinu. Kāds ir iznākums? Sākam balsot elektroniski par 193. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. Divi identiski, kas par pret atturas atturas pieņemti. 195. kas par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 200 par pret atturas noraidīts. 41. par pret atturas noraidīts. 201. par pret atturas noraidīts Man izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Par 201. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. par pret atturas noraidīts. 43. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 43. Beidzam. Pieņemts. Es jau to paredzēju. Es, es zināju, ka ir pieņemts. 202. par pret atturas pieņemts. 203. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. 203. Beidzam balsot. Pieņemts. 204. par pret atturas pieņemts. 205. par pret atturas pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 44. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. par pret atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es to paredzēju, jūtu. 206. par pret atturas noraidīts. 207. par pret atturas pieņemts. Labi, sākam balsot elektronis par 207. Beidzam. Pieņemts. 47. par pret atturas Es pat nepateicu, vai pieņēmts vai noraidīts, bet jūs jau gribat pārbaudīt. Sākam balsot. 47. Beidzam balsot. Pieņemts. 208. Kas par? pret atturas pieņemts. 209, 210 kopā, kas par pret atturas pieņemti. 211. Labi, sākam par šiem identiskiem grozījumiem balsot elektroniski. Vims Vandekāms man šo neusticas. Bet es taču teicu, ka pieņemti. Beidzam balsot. Pieņemti. 211 par pret atturas pieņemts 212 par pret atturas pieņemts. Divi identiski grozījumi par pret atturas pieņemti. Četrdesmit devītais par pret atturas noraidīts.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 pret, atturas, pieņemts. 53. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 53. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret,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 63. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. par pret atturas noraidīts. Divi identiski grozījumi, kas par pret atturas pieņemti. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 75. par pret atturas pieņemts. Trīs identiski grozījumi par pret atturas noraidīti. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par šiem trim. Et nous vérifions. Et je ferme le vote. Beidzam balsot. Āriče pieņemti. Jums bija taisnība tā par Delkūnas trešais grozījums eh, kompromis par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas noraidīts. 82. par pret pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 86. par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 87. par, pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 88. Beidzam balsot. Noraidīts. 89 par, pret, atturas, pieņemts. 90 par, pret, atturas, pieņemts. 91 par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto dokumentu elektroniski, un tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. 34 eh, par, 2 pret, tā par Delkundze uzslavēju jūs ar labu padarītu darbu. Ziņojums ir pieņemts. Et nous passons direct. Nākamais darba kārtības punkts. Tā būs viedokļu apmaiņa ar Bērmenu kungu, kas ir Eurocontrol ģenerāldirektors. Viņš tūlīt nāks šeit sēdēt augšā. On est dans les temps. Hein? Oui, oui. Allez, nous commençons, s'il vous plaît! Kolēģi, sāksim darbu. Šis ir pēdējais darba kārtības punkts šodien. Man ir tas gods. Lūdzu, izrādiet pienācīgu cieņu mūsu viesim. Man ir tas gods pie mums sveikt Brēnana kungu, Viņš ir jaunais Eurocontrol ģenerāldirektors. Viņš ir stājies amatā šī gada sākumā, un mums šķiet, ka ir patiešām laba doma turpināt dialogu ar Eurocontrolu. Tādēļ man ir ļoti liels prieks šodien ar jums diskutēt par aviācijas pārvaldību, gaisa transporta pārvaldību un Aizvien pieaug lidojumu skaits, infrastruktūra ir novecojusi un tādēļ ir jārunā par šī sektora nākotni, par tā pārvaldību Eiropā. Brenena kungs laipni lūgti e, Eiropas parlamenta transporta komitejā. Jums tagad ir desmit minūtes, lai jūs e, pastāstītu par situāciju šajā sektorā. Es saprotu, ka tas e, nav ka jums nav daudz laika, bet ko jūs par to visu domājat? Izklāstiet lūdzu savu redzējumu. Paldies, ka jūs atsaucāties uz mūsu ielūgumu. Un tagad vārds jums. Desmit minūtes. Paldies, dāmas un kungi. Esmu pateicīgs par šo ielūgumu un es vēlējos Eiropas parlamenta uh, deputātus informēt par uh, gaisa satiksmes kontroli. Es nedaudz pastāstīšu par mūsu uzņēmumu. Eirokontrole uh, pārvalda uh, gaisa transportu, gaisa satiksmi, un Eiropā uh, šogad jau ir veikts apmēram 11 miljonu lidojumu. Uh, Mēs kontrolējam gaisa satiksmi uh, Beļģijas un Nīderlandes gaisa telpā. Mēs esam vienīgā civilās aviācijas organizācija Eiropā. Uh, mēs sadarbojamies ar Eiropas aizsardzības aģentūru komisiju un visām ES institūcijām. Mums ir 41 dalība valsts un divas valstis, ar kurām mums ir īpaša vienošanās. Uh, Uh, piemēram, Izrēla, Maroka un arī Norvēģija, kam nav balsošanas tiesību mūsu valdē. Uh, vienotās Eiropas debesis ir iniciatīva, kas tika radīta 2004. gadā, lai modernizētu un defragmentētu Eiropas gaisa telpu. Jāsaka, ka sistēma katru gadu izmaksā 10 miljardus eiro, un uh, šī summa tiek savākta iekasējot nodavas no uh, lidsabiedrībām. Kāda ir šī sistēma Eiropā? Ir 62 gaisa satiksmes kontrolas centri un 11 miljoni lidojumu. Kā, kāda situācija ir ASV 23 um, kontrolas centri un 15,7 miljoni lidojumu? Mēs varam runāt par to, ka situācija Eiropā ir mazāk efektīva un um, neproduktīvāka jo tirgus ir ļoti fragmentēts. Mēs uh, šogad um, sastapāmies ar um, lieliem kavējumiem gaisa satiksmē un 9,9 um, miljoni lidojumu notika vasarā. Tas ir pieaugums par 3,7%. Komisija ir noteikusi mērķi attiecībā uz pieļaujamo kavēšanos, tās, tā tad ir pusminūte, bet uh, pārsvarā uh, šis rādītājs bija 1,86 minūtes. Es vēlāk arī pastāstīšu, ko šādas kavēšanās nozīmē pasažieriem. Jāsaka, ka ir divreiz ilgāks kavēšanās nekā 2017. gadā, pietrūkst gaisa satiksmes kontrolieru un ir arī, piemēram, daudz streiku bijis, it sevišķi Francijas gaisa telpā, Marseļā un citur. Tas patiešām mūsu operāciju ir nelabvēlīgi ietekmējis. Jārunā arī par streikiem Barcelonā, Spānijā. Piemēram, kas notika 28. jūlijā 17.00? Ja jūs, piemēram, lidojāt, jūs mēģinājāt nokļūt Korfu tajā dienā, tas bija neiespējami, jo bija lielas kavēšanās un sistēma nevarēja labi darboties. Ir čet, bija 461 tīkla regula, kas tajā dienā bija jāievēro, un centralizētā pārvaldības sistēma mūsu darbu neatviegloja. Kas notika pērn 9,3 miljoni minūšu kopīgās kavēšanās, un šogad mēs uh, lēšam, ka tie varētu būt 19,6 miljoni minūšu. Kur tad slēpjas šī problēma? Problēma galvenokārt ir saistīta ar Franciju. 31% no lidojumiem kavējās tieši Francijā, Vācijā 26% un pārējās kavēšanās mēs varam sadalīt visai vienlīdzīgi pa citām dalību valstīm. Ir arī Polija, kas pārsvarā lido ļoti precīzi, Polijas aviolīnijas un uh, Jāsaka, ka šī. Uh, iezīmētā zona saskars ar ļoti daudziem kavējumiem. Šeit jūs uh, varat arī aplūkot uh, situāciju, kāda ir uh, ar Eiropas avio kompānijām, un 30% no Ryanair lidojumiem kavējas, ņemot vērā gaisa kontrolas darbību. Uh, un 20% no lidojumiem ir kavējušies vismaz par 20 minūtēm. Un, principā, vidējais kavēšanās ilgums ir 49 minūtes. Viens no trim lidojumiem parasti kavēsies, tā, tāda ir situācija, un tas patiešām ir nepieņemami. Pagājušā gada šis skaitlis bija vidēji 19 minūtes situācija ir pasliktinājusies. Ko tas nozīmē naudiskā izteiksmē? Sistēmu finansē avio līnijas, tās samaksā 10 miljardus eiro gadā. Ryanair, EasyJet, Lufthansa, Turkish Airways, British um, Airways. Uh, tiek eh, apmaksāta gaisa kontrolas sistēma, bet eh, finansējuma netrūkst. Bet jāsaka, ka tas netiek izmantots pārāk efektīvi - 10 miljardu gadā Eiropā katru gadu. Kāda tad ir galvenā problēma? 11 miljoni lidojumu pieaugums par 3,7%, 1,2 eh, miljardi pasažieru, arī palielinājums vidēji par 3%. Par 33% no 30, 33% eh, ir pieaudzis to pasažieru skaits, kurus ir ietekmējušas šīs eh, lidojuma kavēšanās. Un šis skaitlis ir ievērojami eh, augstāks nekā pagājušā gadā. Un mums ir jāsaprot, kā tas ietekmē Eiropas ekonomisko situāciju. Arī atcelto lidojumu skaits rada milzīgu kaitējumu - 3,6 miljārdi eiro, un iepazīstoties ar šīm izmaksām, ko tas nozīmē uh, Eiropas Savienības ekonomikai, mēs runājam par 17,9 miljārdu zaudējumu. 347 miljoni pasažieru cieta uh, atceltu vai aizkavētu lidojumu dēļ, un eh, tas patiešām ir bēdīgi. Bet jāsaka, ka esam uzlabojuši uh, aviācijas draudzīgumu videi, tiek izmantotas jaunas iekārtas, jaunāki dzinēji, jaunākas lidmašīnas, bet realitāte ir tāda, ka šovasar mēs uzsākām kavēšanās iniciatīvu, lai izskaustu šo problēmu. Mēs ietaupījām 5 miljonus minūšu, eh, tādā veidā samazinot kopīgo mm, aizkavēto lidojumu skaitu. Bet mēs neradām pietiekami labas kapacitātes. M, bieži vien lidojumiem lidmašīnām ir uh, jānolido lielāki attālumi. Un arī, ja lidmašīna lido augstāk, tas palielina patērētās degvielas apjomu. Ja mēs turpināsim rīkoties šādā veidā, mēs nospraustos mērķus nesasniegsim. Ko darīt 2019. gadā? Mums ir jāuzlabo kapacitātes. Eh, va, mēs varam uh, aplēst, ka pieprasījums uh, pieaugs par 3% un būs vēl lielākas kavēšanās. Mums ir jādomā par mūsu kapacitāti, par efektivitāti. Mēs nevaram pieļaut vēl jaunāku situāciju kā 2019. gadā. Mums ir jādomā par uh, rīcības plānu, par uh, jaunu pasākumu ieviešanu, ir jāatbalsta uh, tīkla pārvaldības valde, bet ja mēs tā kardināli nemainīsim šo sistēmu, tad situācija tālajoši neuzlabosies. Ir vairākas sistēmas, bet sistēma patiešām ir jāmaina ļoti tālajoši un kardināli, lai kaut ko uzlabotu. Mēs runājam, ka visiem ir jāsadarbojas individuāli, mēs neko nepanāksim. Lūdzu, uh, jūs redzat uz ekrāna situāciju 7. septembrī šogad, 7. no rīta. Jūs redzat, ka ir līdmašīnas, kas ierodas no Turcijas, no Persijas līdz valstīm, bet ir ļoti daudz lidojumu arī Eiropas gaisa telpā. Un jāsaka, ka šī bija visnoslogotākā diena un nebija lielas kavēšanās. Uh, Jāsaka, kāda ir atšķirība. Nu, pat uh, kontrolieri bija atgriezušies no atvaļinājumiem, uh, visi strādāja ar pilnu atdevi. 37 tūkstoši lidojumu notika 7. Uh, septembrī bez uh, kādas kavēšanās, bet bija 34 tūkstoši lidojumu jūlijā cilvēki, kas vēlējās doties atvaļinājumos, un tur bija liels kavēšanās. Mēs arī esam mēģinājuši prognozēt, kas notikt pēc 12 gadiem, 2030. gadā, ja par 1,9% katru gadu pieaugtu gaisa satiksmes apjoms, šāda izskatītos gaisa satiksme Eiropā pēc 12 gadiem. Pašreiz spēkā esošā sistēma nevar apkalpot tik lielu uh, lidojumu skaitu, kas kāds šeit ir modelēts 55 tūkstoši lidojumu. Uh, Mēs patiešām um, esam gandrīz izsmēluši savus spēkus, un uh, Jānis Marinesku teica, ka ir jāatbalsta izmaiņas. Mums ir nepieciešams parlamenta atbalsts, lai Rumānijas prezidentūras piedāvātie pasākumi tiktu īstenoti. Es gribētu jums. Uh, lūgt palīdzību, veidojot lielāku tādu pan-Eiropas kapacitāti, līdzīgi kā ASV, eh, kur tāda sistēma jau ir spēkā. Mēs nevaram Eiropā tikt galā paši saviem spēkiem, ir jābūt labākai koordinācijai un ir jāmaina eh, šīs eh, veiktspējas schēmas. Man jāsaka, ka rezultāti netiek gūti, eh, tad, ja jūs arī eh, kaut ko nepiedāvājat vietā, un mēs nesaņemam arī finansējumu, ja nav rezultātu. Dāmas un kungi, liels paldies par uzmanību! Merci beaucoup! Liels paldies! Liels paldies par šo prezentāciju! Jā, nu tā tiešām ir diezgan biedējoša. Nu, mani tas tiešām uh, biedē, jo es nezinu, vai mēs mācēsim paredzēt laicīgi šo lidojumu skaitu pieaugumu un vēl ņemot vērā visus izaicinājumus, kas ar to ir saistīti. Nu, jāteic, tiešām tas ir visai iespaidīgi, tas, ko redzējām. Nu, ko sāksim debātēs, Marinesku kungs, sāksim ar jums, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, liels paldies arī jums! Brenāna kungs, šī ir otrā reize, kad es redzu šo prezentāciju. Pirmā reize tiešām tas bija neticami. Jūs esat pirmais Eirokontroles ģenerāldirektorāts, kurš nāk uz Eiropas parlamentu un runā par patiesību, par reālo situāciju, tādu, kāda tā ir. Un tiešām ārkārtīgi liels jums paldies par šo. Tas mums ir ļoti svarīgi, lai mēs visi zinātu, kas notiek. Un tas, ka mēs nevaram vairs turpināt tā kā līdz šim. Tas ir pilnīgi skaidrs. Pat attiecībā uz NSPs. Būs ļoti grūti to visu īstenot pēc diviem, trim gadiem. Varbūt kolēģi to nezina. Divus gadus atpakaļ es piedāvāju pilotu projektu par jaunu gaisa telpas arhitektūras, arhitektūru. Tagad ir secinājumi pieejami, es tos prezentēju divus, divas dienas atpakaļ. Un tad te arī mē grupa, ko organizē komisija, arī apstiprinās tad šo manu piedāvājumu aprīlī, taču secinājumi, manuprāt, ir vienkārši neticami. Uh, Tas ir kaut kas izcili labs. Es, es pat negaidīju, ka tas būs kas tik labs. Ar šo organizāciju, kas nebūtu tik smagnēja, netiks smagnējām izmaiņām, mēs varam palielināt uh, kapacitāti par 30% nākotnē ar uh, sadarbspēju tehnoloģijām kaut kad 2025. gadā uh, kapacitāte varētu palielināties pat par 50%. Tas ir vairāk pat, tas ir kas tāds, kas mums ir nepieciešams jau tagad, tas ir pilnīgi skaidrs. Uh, ģenerāldirektora kungs, jūs mūs iepazīstinājāt ar situāciju. Jūs zināt, kā pašlaik šo tekstu bloķē uh, padome Gibraltāras dēļ. Nezinu, vai eh, tagad šī problēma joprojām ir aktuāla. Un eh, šī bloka dēļ es arī piedāvāju šo pilotu projektu. Bet priekšsēdētājs kundze ar šīm vienotajām debesīm bez eh, izmaksām mēs varam emisijas samazināt par 10%, un tas nemaksās neko. Tikai sakārtojot lietas, ieviešot kārtību. Lūk, mana vēlme būtu tāda, ka mēs ņemam vērā pētījuma secinājumus, iekļaujam CS2 plus un tad pēc diviem mēnešiem nākam klajā ar jaunu regulējumu, jo, ja mēs to neizdarīsim tagad, tad tas notiks kaut kad 2024. gadā, tas būs par vēlu, jo komisija atkāpsies, viņi to jau ir darījuši. Attiecībā uz simtiem regulu, un tagad būs uh, jauna komisijas regula 2020. gadā un tā tālāk. Tā joprojām tas būs ļoti vēlu, un līdz tam laikam um, mēs būsim jau lielās problēmās. Visbeidzot, Brēnena kungs, jūs runājat arī par šo veiktspēju. Līdz šim tā ir bijusi laba. Iesamazinās ja arī šīs uh, nodevas, maršrutu nodevas. Tagad ir jāmaina kritērija. Nodevas ir jābalsta uz uh, kapacitātes snieg, uh, sniedzējiem. Tie, kuri sniedz kapacitāti, tiem ir arī jāmaksā. Tā ir realitāte. Tā ir pirmā lieta, kas ir nepieciešama. Thank you. Vēlreiz ārkārtīgi liels jums paldies, jo prezentācija bija ļoti laba. Paldies par to, ka šeit ieradāties, paldies, ka runājāt par realitāti un cerams, ka kopā mm, līdz vēlēšanām mēs varētu nonākt pie uh, gā, Eiropas gaisa telpas sakārtošanas. Paldies! Paldies, Marinesku kungs! Fosters kundze, jūs gribējāt izteikties, lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Arī paldies, Brēnana kungs, jums par to, ka ieradāties šeit uz Eiropas parlamentu. Jūsu prezentācija tiešām ir ļoti tieša. Arī parlamentāriešiem to ir viegli saprast. Arī nesen par eh, šiem jautājumiem ar jums runājām. Jūs ļoti pareizi to arī norādījāt prezentācijā, un arī Marinesku kungs par šo runāja. Jā, mums ir kaut kas jādara attiecībā uz nākotni, jo spiediens tikai palielināsies. Jā, tehnoloģija spēlēs lielāku lomu. Arī jau dažādas regulas ar CS23 un tam līdzīgi. Tā, bet tehnoloģijas nav galīgs risinājums, tikai daļa no risinājuma. Viens no punktiem, ko jūs minējāt, kā es to saprotu, Te būs nepieciešama lielāka sadarbība starp valstīm, ne tikai dalību valstīm Eiropas Savienībā, jo, protams, jūs šeit nosadzat arī IKAK valstis un citas valstis, Izraēlu un tam līdzīgi. Vai jūs piekrīstu tam, kā arī šīm valstīm ir jāuzlabo pārobežu sadarbība? Tad vēl es arī saprotu, kā NSP arī šie satiksmes nodrošinātāji, kuriem noslēdzat līgumus, ka viņi neievēro līgumus attiecībā uz to, ko viņi var nodrošināt, vai tās būtu laika nišas, lidojumi šīs nišas un tas, kas notiek lidostās. Gribētu kādu precizējumu par šo, es zinu, ka jums ar šo ir liels problēmas. Un tā ir valstu problēma, nacionālā problēma arī. Un visbeidzot, Varbūt jūs varētu arī piekrist tam, ka jā, kamēr mums ir visi šie, šīs tehnoloģiskās problēmas un tam līdzīgi, tad viens no lielākajiem spiedieniem, un atkal tas ir saistīts ar mūsu valstīm, ir tas, ka nav pietiekamas kapacitātes. Um, tieši uz skrei, attiecībā uz skrejceļiem nav to pietiekami. Tā ir problēma arī pie mums apvienotajā karalistē. Uh, Varbūt jā, apvienotās karalistes lidostas bija ļoti efektīvas, bet e, tas bija 70. un 80. gados, un uh, tas šeit, un tagad esam pielāgojušies mūsdienu izaicinājumiem. Tas ir jautājums par infrastruktūru, un tas atkal palīdzēs jums. Tas palīdzēs arī degvielas samazināšanā un viss šīs ietekmes uz vīdu un tam līdzīgi. Paldies! par to, ka minējāt dažus no šiem jautājumiem. Un varbūt jūs varētu atbildēt jau šiem jautājumiem, kas varētu jums palīdzēt ilgtermiņā, jo mums ir, manuprāt, jāizdara vairāk spiediens uz valdībām, mūsu valstīm, lai atvieglotu jūsu darbu. Paldies, Fosteris! Kundze, tagad vārds Teilora kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies jums tiešām, Brenena kungs, par jūsu prezentāciju. Trīs jautājumi no manas puses. Pirmkārt, Varbūt jūs varētu sniegt kādus piemērus par sadarbību starp uh, eiro kontroli un EASU. Vai ir kādi konkrēti piemēri par šo sadarbību ar aviācijas drošības uh, aģentūru? Tālāk par personālu. Jums ir arī cilvēki, kas ir atbildīgi tieši par vides aspektiem aviācijas jomā. Vai lūdzu jūs varētu konkrētus arī sniegt piemērus par to, kādu kon kādas konkrētas aktivitātes jūs īstenojat, lai samazinātu emisijas un tādēļ mazinātu klimata pārmaiņas. Pēdējais jautājums. Jūs arī Daudz runājāt par kavējumiem, ko saskaras avio pasažieri. Vai esat arī izrēķinājuši uh, to, cik lielā apmērā arī pēdējā gada laikā ir izcināta pasažieru sūdzības? un uh, arī kādu veiktspēju tieši ir eiro kontrola pārvaldījusi. Un tagad Damāto kundze lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kundze, paldies arī ģenerāla direktorām, paldies par prezentāciju. Te mēs redzam apstiprinājumu, kā pieaugs gā, gaisa satiksme un arī pēdējo gadu laikā ir pieaugums bijis liels un tā rezultātā ir arī palielinājies vidējais kavējuma laiks un dažkārt ir samazinājusies arī piedāvājuma kapacitāte. Protams, ka tas viss ir pretrunā ar Eiropas vienotajām debesīm. Un uh, tad arī tas tiešām ir liels satraukums, ņemot vērā arī turpmāko notikumu attīstību, ņemot vērā arī nākamo references, uh, references periodu. Man ir daži jautājumi. Eirokontroli, vai jūs varētu detalizēt vairāk? Uh, kas būtu varbūt jādara arī Eiropas komisijai, lai risinātu kavējumu problēmas gaisa satiksmes pieaugumu jo redzams, kā tas ir vairāk saistīts tieši ar Francijas un Vācijas Eiropu uh, gaisa kontrolieru darbu, tātad ar viņiem ir saistīti šie kavējumi. Tad ir nepieciešamība arī palielināt o, uh, Eiropas pakalpojumu nodrošinātāju personālu, ka ir nepieciešama jauna industriālās partnerības, lai samazinātu kapacitātes trūkumus. Un visbeidzot, esam arī ļoti satraukti jo domājam, ka šī steiga uz to, lai palielinātu izmaksas un efektivitāti, ka tas varētu negatīvi ietekmēt drošību un nodarbinātību. Un šai kontekstā Vairo kontrole uzskata, ka ir nepieciešams apvienot gaisa kontroļu centrus Eiropas Savienībā, vai varbūt arī tas ir vēl pāragri. Jo kamēr vēl nav pilnībā noslēgts šīs Eiropas uh, vienotās uh, debesis, jo arī visi šie Eiro kontrolas centri pašlaik arī ir tādā kā strupceļā. Paldies, Viet Klūns kundze! Paldies, priekšsētājs kundze, arī paldies Brenan kungām par uh, prezentāciju. Esam jau iepriekš arī par šo runājuši, bet ir ļoti svarīgi, lai tas šodien izskan. Esam 18. gada novembrī, nu no es ceru, ka mums būs optimistiskāks nākamgad. gadu Jā, un ļoti labi, ka norādījāt uz izaicinājumiem un norādījāt arī uz to, kas ir jādara mums, kas jādara arī dalību valstīm. Paldies par šo. Arī mēs tuvojamies vēlēšanām, mainīsies komisija. Nu jā, tas viss arī būtu tiešām frustrējoši visiem tiem, kas strādā pie šiem jautājumiem un grib sakārtot lietas. Jo būs, zināms, bezdarbības laiks. Es ceru, ka Rumānijas prezidentūra kopā ar Marinesku kungu varēs pavirzīt lietas uz priekšu. Ļoti svarīgi arī to pateikt uh, pilsoņiem, norādīt to, kā mēs daudz runājām par robežām, no sauszemes robežām, bet mums ir arī uh, gaisa robežas. Un mums ir nepieciešama daudz lielāka sadarbība, īpaši runājot par vidas izaicinājumiem, ekonomiskiem izaicinājumiem. Domāju, ka mēs esam tagad o, pagrieziena punktā. Mums ir arī savu stratēģiju, esam nākuši klajā arī šajā komitejā ar ziņojumu. Atbildot uz komisijas stratēģiju, daudz runājām tieši par kapacitātes aspektu. Kā vienu no aktuālākiem jautājumiem, Jan, nu tas ir skaidrs. Uh, Īpaši tas, ko sacījāt par to, ka nepieciešams reglamentēt arī nacionālo pakalpojumu sniedzēju um, aktivitātes. Varbūt jūs vairāk varētu arī vēl par to parunāt, bet tiešām liels paldies par šo vēstījumu. Ir vairāk skaidrs, kurā virzienā iet šeit parlamentā un kā izdarīt spiedienus komisiju un padomi. Paldies jums liels par to, ka ieradāties. Paldies arī par jūsu darbu. Paldies, Klūnas kundze! Brēnēna kungs, liels jums paldies par šo prezentāciju! Bet nu tas tiesa, ka man arī ir vairāk jautājumi. Jūs mūs brīdināt par to, ka šodien īpaši runājot par vīdes rezultātiem, vidas veiktspēju, ja mēs neko nedarām, ja nav koordinētas rīcības, tad situācija var būt pat vairāk nekā šausminoša. Un uh, šis skaitlis, ko sniedzāt, ir tomēr uh, ārkārtīgi satraucošs. Jūs teicāt, ja tagad neko nedarām, vismaz lai optimizētu situāciju, tad degvielu cena būs dārgāka no 15 līdz 25 procentiem, un tas ir ārkārtīgi milzīgs uh, sadārdzinājums. Un tad atkal notiek aviācijas demokratizācija. Uh, cilvēki pērk biļetes, avio biļetes par 20 eiro, bet tā arī ir problēma ar uh, izmaksām. Tad kā tad uh, to izlīdzsvarot? Varbūt šeit būtu jārunā par jaunu vidas nodokļu politiku. Es esmu par to, lai piesārņojošākie uh, Uh, sektori, lai šīs nozares pielāgotos. Runājām par aviāciju, piemēram, te mēs varam runāt par aviodegvielas nodokli vai par kādu jaunu nodevu, jā, lai aviācijas nozare arī te piedalītos un tālāk par šiem vienotajām Eiropas debesīm. Arī Neskokungs ļoti labi to pateica, te ir jau problēma pēc būtības. Mēs esam par šo vienotajām Eiropas debesīm jo tad mēs varam optimizēt arī visu šo satiksmi un plūsmu. Taču problēma ir dalība valstīs, jo tās bloķē. Tad kāda ir jūsu loma iepratīm dalību valstīm? Vai jūs satiekaties, runājat ar dalību valstīm, pārliecināt viņas? Jo nu redzam jūsu prezentācijā, ka nu, tur ir ļoti daudz bagātinoši informācijas, bet arī, kā teica Klūns kundze, tas ir aizmilzīgs atraukumu par realitāti. Es gribētu zināt, kas notiks ar Brexitu, ja nav vienošanās. Tad jūs kā eiro kontrole, ja mums ir brītu lidmašīnas, uh, kur būs sarežģīta šī situācija, kā jūs paredzat uh, nu, to realitāti, kas būs, ja nebūs vienošanās? Vai jums ir kāds plāns, rīcības plāns šai, šādā gadījumā? Paldies! Nu, lūk, vārds jums tagad aicinu atbildēt uz dzirdēto. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze! Sākšu varbūt ar Marinēsku kunga jautājumiem. Godīgi sakot, es piekrītu pilnīgi visam, ko jūs teicāt. Es nedomāju, ka ka es te varu kaut ko īpaši papildināt. Jūs ļoti labi saprotat visus šos jautājumus, esat gadiem mums palīdzējis. Un varbūt pēdējais jautājums, kāda ir mūsu loma? Eiro kontrole ir 41 dalību valsti īpašumā. Uh, Un uh, tad, nu, jūsu valstis kontrolē eiro kontrolas vairākumu, līdz ar to jūs esat tieši arī ieinteresēti un varat kaut ko mainīt eiro kontrolē. Un tā kā, nu, tomēr tas viss ir paneiropeiski, ir arī Turcija, Krievija, Balkāni iekļauti. Un gandrīz visām šīm valstīm ir visaptveroši aviācijas nolīguma ar Eiropas Savienību. Un arī viņi varētu pieņemt uh, vienotās Eiropas debesis, un tad mēs būtu arī viss šis kopīgais pamats. Bet, nu, uh, ģenerāla direktors pakļaujas dalību valstīm un katra no jūsu dalību valstīm mūsu organizācijas dalībnieki. Forstēras kundzes jautājums par tehnoloģijām. Tehnoloģija ir fundamentāli svarīga, taču, protams, tas nav vienīgais risinājums un nav nekāda tāda brīnuma tehnoloģiskā risinājuma. Uh, jā, varētu būt tāds, bet tas varbūt pēc diviem, trim gadiem tikai, ja būs kas nopietnas. Mums ir jāorganizējas um, visā šai gaisa satiksmē. Jo gaisa satiksme notiek, piemēram, vasarā visur, bet ir jārunā par līdzsvaru. Vai mēs uh, nodrošinām šo līdzsvaru? Brussels Airlines ir ļoti labs piemērs, vai Brussels Airlines ir 90 minūšu um, kavējumus uz vietas, bet vai arī ļaujam viņiem uh, izlidot laicīgi un lidot daudz ātrāk, un tas ir daudz neefektīvāk no vidas viedokļa. Lūk, bet viņi, protams, izvēlēsies uh, nevis stāvēt uz vietas, bet lidot. Tad jūs priekšstādātāji arī runājāt par vīdes uh, piesārņotāja nodokli, bet ir jautājums, kurš ir piesārņotājs, vai tā ir aviolīnija, vai tas ir NSP, kas nesniedz kapacitātes. Un lūk, tie ir jautājumi, par ko jārunā, vai tie ir nacionālajie pakalpojums sniedzēji vai aviolīnijas. Tālāk arī par veiktspējas schēmu, par ko runāja Arī šeit kolēģi vēlēšos atbildēt. Te ir jābūt līdzsveram starp kapacitāti un arī izmaksa efektivitāti. Tam ir jābalstās uz rezultātiem. Mēs izmērājam, kas ir šai sistēmā, bet ir jāizmēra, kas nāk ārā no šīs sistēmas un ir jāsniedz, jāatbalstā jātalgo pakalpojumu sniedzēji, kas sasniedz rezultātus un ir laba veiktspēja, jāsoda tie, kas to nedara. Tāds ir arī elektrības nozarē un citās. Vēl viena lieta. Trīs jautājumi tika uzdoti. Vai mēs uh, varam sniegt piemērus par to, ko teicām, lai uzlabotu sistēmu? Pirmā lieta, kas, manuprāt, ir jādara, ir Ir jāatzīst, ka Eiropas sistēma ir Eiropas sistēma. Individuāli regulējumi katrā valstī, ka būtu individuāli pakalpojums sniedzēji labi, jā, bet ir tomēr kaut kādam kopsaucējiem jābūt. Es iestājos par to, ka ir jāstiprina tīkla menedžeri. Uh, šie tīkla pārvaldnieki. Mēs tos atbalstām arī šeit, institūcijās, bet ir jāstiprina viņi vēl vairāk, lai viņiem būtu, lai viņi būtu tādi kā komandu centri, kā tas ir ASV, lai varētu saprast, kurā virzienā mums ir jāiet. Tālāk bija arī jautājums, vai te ir jābūt kādai konsolidācijai par navigācijas pakalpojumiem, vai jāslēdz kāda eiro vai kāda kontrolas centra. Es nedomāju, ka tas ir sasniedzami un ka tas ir politiski uzvarami. Ir tagad jāraugās uz šīs top-down pieeju, jāļauj katrai valstī arī izvēlēties, ko darīt. 20 gadus mēs piemērojām šo pieeju no lejas uz augšu, bet tas nav sniedzis rezultātus. Vīdes aspekti, par to runāja arī kolēģis, ļoti svarīgi aspekti, es par to satraucos, jo industrija ir kļuvusi um, tāda, kas ietekmēs vien vairāk vīdi. Daži piemēri mēs atbalstām Korsija iniciatīvu, ko uh, īsteno IKAO. Mēs apkopojam datus un sniedzam datus valdībai. Otrkārt, katrā Eh, lidošanas, lidojuma plānošanā mēs arī struktūrējam maršrutus, ņemam vērā vīdes ietekmi, mēģinam maršrutu um, oglekļa pēdu samazināt. Strādājam ar vietējām, vietējiem iedzīvotājiem, bet to ir ļoti grūti sasniegt, ja uz mums ir kapacitātes spiediens. Ja mēs atrisināsim kapacitāti, atrisināsim arī vidas jautājumu. Tālāk ir jautājums arī par to, ko daram ar pasažieru sūdzībām un tiesībām kavējumu gadījumā. Uh, Mēs neesam aģentūra, kas ir atbildīga par šo. Tā ir pirmā lieta, bet mēs uh, sniedzam atbalstu, kur nacionālās aģentūras, piemēram, apvienotajā karalistē, uh, var noteikt, vai tās ir aviolīnijas, kas vainīgas vai nē. Mēs arī sa saņemam ļoti daudz lūgumus un sūdzības, un tad arī mēs dodam iemeslu, kādēļ bija kavējums. Mums arī ir statistikas ofis un birojs, kas ar to nodarbojas. Uh, Un pēdējā lieta, ko gribēju minēt, ir Brexita jautājums. Eiro kontrolē ir viena priekšrocība, vienīgā priekšrocība, kas mums ir. Apvienotā karaliste nepamet eiro kontroli, mēs esam plašāki nekā Eiropas Savienība. Mēs uh, arī vēl stiprinām brītu līdzdalību, viņi ir aktīvāki, pat no gaisa satiksmes viedokļa mēs turpināsim ar viņiem sadarboties. Taču kapacitātes problēma tiks atrisināta, nu, piemēram, ja nav vienošanās starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību gaisa attiksmes jomā, tad varētu būt kapacitātes problēma, bet mēs cieši strādājam ar apvienoto karalisti. Par EASU Jā, mēs nesen noslēdzām sadarbības vienošanos ar šo aviācijas aģentūru, un viņi ir atbildīgi par drošību. Mūsu uh, darbs ir atbalstīt uh, uh, šo aģentūru, bet mēs nereglamentējam un nekontrolējam šo drošības jautājumu. Viņi nu, ar to nodarbojas, bet mēs cieši sadarbojamies ar izpildu direktoru, regulāri tiekamies. Eiropa Ir, tātad, uh, uh, ir šī nacionālā iestāde komisija, tad ir drošības regulators EASA un tad ir uh, eiro kontroli. Mūsu darbs ir strādāt roku rokā. Kopš strādāju kā ģenerāldirektors, strādāju ciešāk ar Eiropas komisiju, atbalstām viņus, bet mēs esam sasniegt, eh, mēs saskaramies ar krīzi. Nākamajā vasarā būsim ļoti sarežģītās situācijās. Nesen biju sanāksmē, kur no līdzes kāda jauna māmiņa ar diviem bērniem vēlējās doties uz brīvdienām, un tad viņi atklāja, ka ir piecu stundu kavējums, un viņi nevar doties uz Palmu de Majorku, un tas nav pieņemami. Un te ir ļoti daudz atbildīgi. Mēs Eirokontroli esam atbildīgi, gaisa satiksmes organizatori ir atbildīgi, un arī sociālie partneri ir at atbildīgi. Ja ja, Eiro, ja kontrolieri varētu strādāt vienu nedēļu ilgāk vasarā un doties kādā citā gada laikā brīvdienās, tad kapacitāti mēs varētu īsi atrunāt. Es zinu, ka tas ir sociāls jautājums, to ir grūti atrisināt. Es ceru priekšsēdētāji, ka atbildēs jūs jautājumiem. Paldies par man doto iespēju šeit būt. 3. decembrī būšu arī. Jo, uh, Ministru padomē prezentēšu līdzīgu prezentāciju un arī, protams, reiķinos arī jūsu atbalstu. Marinesko kungs šeit ir tiešām ļoti daudz labas iniciatīvas, viss saprotam, laiks rīkoties. Paldies! Merci! Liels paldies! Merci beaucoup pour vos propos. En tout... Liels paldies par uh, jūsu teikto. Tādējādi mēs varam dinamizēt šo rīcības plānu, kas mums steidzam jāpieņem un taisnība, eh, ka sen laiks pienācis, lai mums būtu efektīvi, bet arī piemērojami instrumenti, un tās būs turpmāko mm, gadu izaicinājums. Paldies, eh, Brēnana kungs, ka ieradāties, mēs jūs arī atbalstīsim padomes sanāksmē 3. decembrī un varat turpināt parādīt to, cik eh, ļoti lielā mērā mūsu sadarbība ir būtiska. Un arī strādājiet, lai dalību valstis uzņemtos savu atbildību. Paldies, ka ieradāties komitejā uz drīzu redzēšanos. Godātie kolēģi, man ļoti žēl, bet eh, sanāksmes beigas ir klāt. Lūk, tas bija pēdējais darba kārtības punkts. 3. decembrī pulksten 15. Briselē būs mūsu nākamā sanāksme. Paldies priekšsēdētāji saka arī tulkiem. Uz drīzu redzēšanos visu labu!